el señor presidente. Se abre la sesión. Dāmas un kungi. Sobre coordinación de sistemas de seguridad social. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Šodien pirmais darba kārtības punkts ir Kabrinoha ziņojums par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu. Kabrinoha kungs, došu jums vārdu četras minūtes, lūdzu. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za udělení. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, paldies par šo iespēju runāt. Tātad, ko mēs pārunājam? Tas ir priekšlikums, regulēja runājot par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu. Gribētu vispirms pateikties ēnu referentam un citiem, kas strādājuši pie šī jautājuma kopā ar mani domāju, ka mēs varēsim tiešām balsot ar lielu vairākumu par šo ziņojumu. Tā mērķis ir migrantu darbiniekiem no jebkuras dalību valsts vai jebkādas citas valsts vai bēgļiem tikt aptvērtiem no sociālās nodrošināšanas sistēmām ar visām to tiesībām un pienākumiem. Viņiem nebūtu jābūt pakļautiem sociālās drošības iemaksām vairāk nekā vienā valstī. Šī jautājuma interpretācija, jeb likuma interpretācija ir ļoti sarežģīta, un tāpēc tā būtu jāvienkāršo. Ir trīs galvenās jomas. Pirmais ir darbības, jeb darba lielas daļas definīcija, darbība, jeb darbs ārpus mājas valsts, otrs jautājums ir par mājas bāzi attiecībā uz lidojumu apkalpēm. Mājas bāze būs tā valsts, kuras lidostā šie cilvēki, no kuras lidost šie cilvēki izlido un ielido visbiežāk. Tas savukārt ļauj saprast, kuras valsts likumi ir jāpiemēro šo cilvēku gadījumā. Un tad ir bezdarbnieka status dažās valstīs ir bezdarba apdrošināšana pašnodrošinātajiem. Citās valstīs tas tā nav, un tas ir šis trešais jautājums, kas tiek apskatīts regulas priekšlikumā. Runājot par pašnodarbinātajiem, šie cilvēki būs apdrošināti procenti bezdarba gadījumiem tajā dalību valstī, kur tie ir strādājuši pēdējā reize, ja pēdējā laikā. Neskaidrības runājot par civilās aviācijas jomu, mēs šādā veidā esam atrisinājuši, jo mājas bāze tā tad ir tā, kur lidojuma apkalpas loceklis atrodas visbiežāk. Lielāka aizsardzība lielākai cilvēku daļai, protams, ir laba ziņa mūsu vienotajam kopīgajam tirgumam, un domāju, ka bezdarbnieku nosacījumi arī nāks par labu cilvēkiem, kas varētu nonākt šai nelaimē. Paldies! referentam. Komisārs ir aizkavējies un vēl nav ieradies, tāpēc pāriesim pie pārējiem runātājiem. Vispirms politisko grupu vārdā divas minūtes. Tautas partija grupas pārstāvēja Sārī Esajahai. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Žēl, ka komisārs nav vēl ieradies. Parlaments ļoti nopietni ir sekojis padomes sociālās sistēma koordinācijas darbam. Mūsu vienotajā kopējā tirgu mums ir jāstrādā vienotā veidā. Tā ir pozitīvā tirgus ietekme, un tas savukārt rada zināms izaicinājums dalību valstīm, jo sociālās drošības sistēmas ir atšķirīgas, un, protams, ir jāizvairās arī no krāpšanas gadījumiem. Mērķis, protams, ir uzlabot šos koordinācijas noteikums, jo dalību valstu sistēmas ir mainījušās. Šī regula nosaka skaidri kādos gadījumos tiek izmantot kura dalī, kuras dalību valsts likumi. Un, protams, nebūtu labi, ja šīs izmaiņas turpinātos tikai tāpēc, ka cilvēki strādā dažādās dalību valstīs. bezdarbnieks, pašnodarbinātais arī gūs no bezdarba apdrošināšanas sistēmas attiecībā uz to valsti, kurā tie ir strādājuši, pat ja tā nebūtu pieejama valstī, kurā šis cilvēks ir reģistrēts. Un tāpēc šis priekšlikums tiešām tiek attiecināts tikai uz tiem strādājošajiem, kas strādā dažādās valstīs. Pie šī jautājuma acīm redzot būs jāatgriežas pēc diviem gadiem un jāskatās, vai nebūs radušās problēmas starp dalību valstīm. Paldies! Es aizkundzei. Tagad ir ieradies komisārs, un mēs dosim viņam vārdu. Labrīt, priekšsēdētāji kungs! regula, kas tiek apskatīta šodien, nosaka vairākus pasākumus sociālā drošības sistēmu koordinēšanai. Šeit ir arī praktiski soļi, kā aizsargāt pilsoņus, kas strādā dažādās valstīs. Un šo praktisko regulējumu var ieviest tikai tad, ja tiek atspoguļotas izmaiņas, kādas pastāv dalību valstīs. Kopš modernizētās sociālās nodrošināšanas sistēmas ieviešanas mēs esam atklājuši, ka ir notikušas nopietnas izmaiņas nacionālo valstu sistēmās, un viss šī sistēma bija tāpēc jāsakārto. Parlamenta priekšlikumi ņem vērā nesenā attīstību, runājot par konceptiem, kas regulāri nebija apskatīti, lai gan priekšlikumi ir tehniski, tie praktiski ietekmēs daudzus cilvēkus, kas paļaujās uz Eiropas līmeņa sistēmām. 2010. gada rezolūcija ļoti skaidri nosaka, ka cilvēkiem ir brīvas pārvietošanās tiesības un ka tā ir jāsaist ar specifiskiem soļiem, kas piepilda šīs tiesības. Un tas lielā mērā attiecās uz diviem jautājumiem, kas ir apskatīti šajā priekšlikumā. Pirmais - mājas bāzes jēdziens. Uh, Lidmašīna apkalps darbiniekiem un apdrošināšanas sistēmas pašnodrošinātiem. Eh, tajās valstīs, tajās sistēmās, kur tāda nepastāv. Uzskatu, ka kompromiss šajos tehniskajos jautājumos atbilst regulas garam, kas cenšas aizsargāt strādājošo tiesības, tas arī paskaidro un atklāja daudz labāk šīs sistēmas būtību un ļauj to piemērot. Kabrnoha ziņojums ir nopietns solis uz priekšu un ir jāpieņem pirmajā lasījumā. Un esmu pateicīgs referentam par to, ka viņš ļoti elastīgi pieņēma dažādos grozījumus, kurus komisija piedāvāja. Komisija uzskata, ka sadarbības starp mūsu institūcijām ir ārkārtīgi svarīga, lai šo jautājumu atrisinātu. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad aicināšu izteikties socialistu grupas pārstāvi Cerkas kungu. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Iesākumā, protams, gribētu sveikt komisiju, komisāru kungu, padomu un arī savu kolēģi Kabrnohu par lielisko darbu, ko viņi ir paveikuši šajā jautājumā meklējot risinājumu jautājumos, kas parādās šajā regulā. Mēs panāksim vienošanos pirmajā lasījumā, un tas ir ļoti labi, jo tad regula varēs tūdaļ pat stāties spēkā. Kā kolēģi jau teica, uh, Mēs ik gadu runājam par sociālo nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, taču šoreiz parādīs jauns elements, ir jauns pāns numur 65, kas attiecas uz pierobežu strādnieku tiesību uh, nostiprināšanu. Tās tiks uzlabotas, viņiem tiks piedāvātas labākas. Uh, labākas nodrošināšanas sistēmas. Tāpat arī 11. pāns dod lielāku skaidrību lidmašīnas apkalpēm un paskaidro, kuri, kuras, kuras valsts tiesības ir jāpielieto gadījumā, ja viņi strādā pārvietoties ar dažādām valstīm. Es domāju, ka tagad droši varam teikt, ka mums ir labs piemērs tam, kā Eiropa var palīdzēt miljoniem strādājošo, jo sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana palīdzēs gan pensionātiem strādājošiem, gan arī tiem, kas ir nonākuši bezdarbnieku statusā. Viņi saņems atbalstu, un tas ir tādēļ, ka eksistē Eiropas sociālais modelis, neskatoties to, ko kāds ir nesen teicis, Eiropas sociālais modelis joprojām ir dzīves, un tas atbild uz strādājošo vajadzībām. Parlaments arī vēlreiz to pasvītro. Paldies, Serkas kungam! Name of the Dienvidēropiešiem gribu pateikt, ka tikko kā mani informēja, kā pareizi izrunāt referentu vārdu, tas ir Sabrnoka kungs. Atvainojos, ka es pirmajā reizē šo vārdu izrunāju nepareizi. Diemžēl vidusjūras piekrastes tautām čehu vārdi ir grūti izrunājami, bet mēs centīsimies. Un tagad demokrātu un liberāļu vārdā divar pus minūtes uzstāsies Ovīrkundze, lūdzu. suur tänu härra president lugupeetud voli- paldies priekšsēdētāji komisār kungs kolēģi tiesības dzīvot un strādāt visās un jebkurā Eiropas Savienības dalību valstīs pie, piekrīt visiem Eiropas pilsoņiem. Darba spēka kustība ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības panākumiem. Tas ir arī viens no galvenajiem pīlāriem vienotiem tirgum. Lai tas varētu labi darboties, ir jākoordinē sociālās nodrošināšanas sistēmas. Darbiniekiem nevajadzētu satraukties par pensiju, par bezdarbnieku pabalstu, par dažādiem sociālajiem pabalstiem, kas varētu mainīties, ja viņi pārbrauc no vienas valsts uz citu. Uh, Šobrīd spēkā esošā regula tika pieņemta pirms desmit gadiem. Mūsu darba tirgus ir mainījies līdz nepazīšanai, ir daudz un dažādas migrācijas formas, un arī dalību valstis ir mainījušas, aktualizējušas savus tiesību aktus. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi par to, ka regula arī tiek aktualizēta. Mūsu parlamentāriešu uzdevums ir parūpēties par to, lai brīvās pār, darba spēka pārvietošanās kustības, kas minēts 48. līguma pantā, tiktu garantēts arī praksē. Tādā veidā, lai sociālie partneri un viņu vajadzības būtu apmierinātas. Esam gandarīti, ka ir definēta mājas bāze lidmašīnu apkalpēm. Jaunajā regulas variantā ir minēts tas, kāda ir bezdarba noteikumi pašnodarbinātajiem. Regula neprasa, lai dalību valstis grozītu savu likumdošanu. Regulā veiktās izmaiņas ir veiktas tā, lai tās būtu saskaņā ar 27 dalību valstu pilsoņu interesēm. Tās būs spēkā arī Islandē, Lihtenšteinā Norvēģi un Norvēģijā. Uh, divpusējo nolīgumu vietā tagad stāsies spēkā viena koordinācijas sistēma, līdz ar to sociālajie, sociālajie pabalsti tiks maksāti ātrāk un e, drošākā, garantētākā veidā. Alde ir par to, lai e, regulas projekts tiktu pieņemts pirmajā lasīmā. Gribu pateikties Sabrinoh kungam, visiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Paldies! Paldies, Ovīras kundzei! zaļo un Eiropas brīvās alianses vārdā izteiksies Lamberts kundze. Lūdzu, pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, arī es gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Kā jau tika teikts, tēma ir ļoti tehniska, taču ļoti būtiska un svarīga visiem strādājošiem Eiropas Savienībā. Kā teica iepriekšējie runātāji, tā ir aktualizācija, kas skārusi vienu no senākajiem tiesību aktiem ko savu laiku izveidoja Eiropas Savienība. 2009. gadā bija iepriekšējā pārskatīšana, un tagad ir jaunākais variants, kas mums tiek piedāvāts. Domāju, ka pavisam drīz jau mēs redzēsim, kā jaunā elektroniskā sistēma um, tiks lietota praksē, un iespējams, cerams, ka tā būs ātrāka nekā šāda te pārskatīšana. E, runājam par tiem cilvēkiem un to cilvēku tiesībām, kas brauc pār valstu robežām strādājot un kas vēlas saņemt sociālo nodrošinājumu dažādu pabalstu veidā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šīs tiesības tiktu nodrošinātas visā pilnībā. Šīs piedāvājums ir pilsoņiem draudzīgs, kas parādās pirmajā lasījumā. Kā jau runātāji šeit teica, regulas aktualizācijas mērķis ir atbalstīt vēl vairāk tos pilsoņus, kuriem bija sociālās nodrošināšanas sistēmas, dažādas garantijas. Tas dod iespēju uzņēmumiem ar mobīliem strādājošiem izvēlēties uh, to vietu, kur viņi var reģistrēt savus strādājušos, taču viņi nebūs vairs ieinteresēti reģistrēt savu uzņēmumu vislētākajā valstī no sociālās nodrošināšanas sistēmas viedokļa. Ja kāds strādājošais ir reģistrēts <clears throat> tādā valstī, ar kur viņam nav nekāda sakara, tad tas tiešām ir absurds. Uh, tad šis cilvēks iespējams nesaņems sociālās nodrošināšanas eh, labumus savā valstī, un tas radīs viņam ļoti daudz problēmu. Eh, protams, ka uzņēmumam tas varbūt nes peļņu, un akcionāri varētu būt apmierināti ar šādu izvēli, kāda bija iespējama līdz šim, taču strādājušiem tas par labu nenāk. Tādēļ esam ļoti gandarīti, ka ir radusies šī mājas bāzes definīcija, un eh, šī regula ir harmonizēta arī ar citiem tiesību aktiem. Tas ļoti skaidri parāda, ko strādājošie var sagaidīt no šīs te, no sava darba devēja, kur viņiem jābūt reģistrētiem un kādām tieši sociālajām. Uh, sociālajiem nodrošinājuma apstākļiem viņiem ir jābūt. Paldies, un nākamais runātājs Jana Kolakis kundze no ECR grupas. Paldies! Ekonomiskā situācija ir sarežģīta un Eiropas Savienībai būtu jāatvieglo uzņēmumiem uzņēmēju darbību. Es kā bijusī biznesmeni ļoti skaidri zinu, ka ir gluži dabiski, ka uzņēmumu firmas vēl samazināt izmaksas. Tomēr ļoti svarīgi ir arī tas, lai uzņēmumi neizvairītos no savām saistībām maksāt sociālās iemaksas. Uh, Eh, es esmu ievēlēta Londonā, un Londona ir eh, pievelka eh, Eiro, starptautiskās investīcijas kā pirmā vieta Eiropas Savienībā. Tiešās ārvalstu investīcijas ir arī galvenais motors Londonas uzplaukumam. Tādu uzņēmumu kā Microsoft, Sony investē Londonā. Un, protams, šie uzņēm, šiem uzņēmumiem ir jāmaksā sociālais iemaksas Britu sistēmā. Tieši tas pats būtu jādara arī viņu darbiniekiem, kas dzīvo un strādā apvienotajā karalistē. Taču, diemžēl, ir bijušas plaisas tiesība aktos, un tādēļ lidmašīnu apkalpe un, lidmaš un avio operātori nav maksājuši sociālās iemaksas tajās valstīs, kur viņi dzīvo. Beļģijā, Francijā, Spānijā, citās Eiropas Savienības valstīs strādājošie lidmašīnu apkalpes iedzīvi darbinieki ir maksājuši nodokļus īrijā, kur ir reģistrēts viņu uzņēmums un līdzekļu lidmašīnas. Šis ziņojums dara galu sociālajam dempingam. Strādājošiem un darba devējiem tagad būs jāmaksā sociālās iemaksas mājas bāzē, un tādēļ es sveicu referentu ar šiem panākumiem. Mēs esam aizpildījuši plaisu tiesību aktos, kas līdz šim ir ne, nav ļāvusi dalību valstīm iekasēt viņām pienākošās iemaksas nodokļu veido. Paldies, Jonaku Dakis kundzei! Grupo Libertad y Democracia FD grupas vārdā Čimanska kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādētāji! Mēs runājam par ziņojumu, kurā ir runa par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Mēs vēlamies, lai pilso, pret pilsoņiem būtu vienāda attieksme visā iekšējā darba tirgu. Tādēļ Šīm piedāvātajām izmaiņām vajadzētu veicināt strādājušo mobilitāti un bezdarbnieku mobilitātes iespējas. Cilvēks nevajadzētu mākslīgi piesaistīt viņu darba vietai, lai viņi varētu saņemt sociālos pabalstus. Tādēļ mēs atbalstām Cabrnoha kunga ziņojumu. Labāka sociālās nodrošināšanas sistēma koordinācija ir veids, laikā ieviest līdzsvaru starp konkurētspēju un strādājošo aizsardzību. Eiropas komisijas iniciatīva, ar kur tā nāca klajā martā, iniciatīva par pagaidu darbinieku nosūtīšanu, attiecas uz vienu miljonu strādājošo Eiropā, un tā ir tieši saistīta ar šodien izskatāmo jautājumu. Konkurētspēja un strādājošo aizsardzība ir divi parametri, kurus ir grūti līdzsvarot un sabalansēt, taču krīzes apstākļos tas ir svarīgāk nekā jebkad. Paldies! Paldies Šimanska kungam! apvienoto kreiso un Ziemeļvalsts zaļo kreiso vārdā Zūbersku. Paldies, priekšsēdētāji! Piemēram, ja mēs runājam par cilvēkiem, eh, kas eh, paliek bez darba un pārvietojas vairākās valstīs, eh, pēc kuras valsts likumdošanas, tad uh, viņš tiks aizsargāts. Mums, protams, vajadzētu parūpēties par progresu sociālo nodrošinājumu sistēmās. Ja, piemēram, uh, šis konkrētais gadījums skar divas dalību valsts, ir jāizdara pareizais lēmums. Bet ir cilvēki, kas ir. Uh, Neatkarīgie uzņēmēji, bet bieži vien tas ir tikai šķietami ja kāds uh, ir pašnodarbinātais, viņam tas ir jāspēj pierādīt. Ja mēs runājam par uh, avio kompāniju darbiniekiem, uh, viņiem ir jātiek apliktiem ar nodokļiem tajā vietā, kur viņi visvairāk tiek nodarbināti. Un, protams, ir jāpārbauda situācija lidostās. lai varētu izvairīties no tādas situācijas, ka uzņēmumi nemaksā sociālos nodokļus. Daudzi runāja par Portugāļu sociālās nodrošināšanas sistēmu. Diemžēl šajā kontekstā esam piedzīvojuši regresu. Gribēju pateikt, ka ieteikumi par sociālās sistēmas harmonizāciju un tāpat komisijas ieteikums par balto grāmatu pensiju apdrošināšanā uh, kur tiek vairāk runāts par privātiem uzņēmumiem. Nē, to mēs neņemsim vērā. Šos ieteikumus mēs neīstenosim. Mums eh, Portugālē tagad ir ļoti grūti laiki, mums ir jāprūpējas par savu darbinieku sociālo nodrošināšanu. Mēs negribam, lai sociālās sistēmas tiktu privatizētas. Gribam valsts sistēmu, kas ir pietiekami solidāra. Paldies! Paldies! Un... Paldies Zuberskundzei! Un tagad Pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā uzstāsies Vērtmans kundze divas minūtes. Paldies! Dargais priekšsēdētāji kungs, kolēģi, eh, pateicoties jaunajam likumdošanai, mēs varēsim garantēt eh, lielāku noteiktību gan uzņēmumiem, gan darbdevējiem, gan arī pilsoņiem. Te tiek ņemta vērā arī tā situācija, ko bieži vien piedzīvo cilvēki, kas strādā citās vietās, kas izmanto pilnībā eh, sev pienākušos mobilitāti. Jāņem vērā, ka sociālā nodrošināšana neradīs papildus izmaksas, bet piedāvās pilsoņiem caurskatāmību un tādus zināmas garantijas. Mums ir jāpadomā par uh, konkrētiem jēdzieniem un definīcijām 13. Eh, panta pirmajā punktā. Tāpat jārunā par šo mājas bāzi, kā mēs šo jēdzienu precīzi definēsim eh, cilvēkiem, kas strādā aviokompānijās, tas ir īpaši svarīgi. Ir jāparūpējas par juridisko noteiktību attiecīgajos uzņēmumos un, protams, arī Darbiniekiem ir jāspēj prognozēt, ko tas viss nozīmēs viņiem, un ir jāizvairās no sociāla dempinga. Paldies arī referentam. Paldies Vērtmans kundzei, un tagad eh, uzstāsies citrunātāji Orī kungs uz divām minūtēm. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kungs, priekšsēdētāji kungs. Daudz jau izskanēja šajā zālē. Es negribu atkārtot to, ko jau teica kolēģi. Gribēju pateikties uh, referentam par labo sadarbību. Un mēs, deputāti, bieži vien uh, no saviem vēlētājiem dzirdam jautājumu, ar ko tad mēs īsti parlamentā nodarbojamies. Ja mēs gribam viņiem demonstrēt uh, savu darba augļus un arī komisijas darba augļus, es domāju, uh, tieši par šādiem jautājumiem mums ir jādiskutē. No sākuma varētu šķist, ka tas ir tikai tehnisks dabas jautājums, bet šajā jomā, pateicoties labai auglīgai sadarbībai, mēs varam palīdzēt mūsu pilsoņiem un ilustrēt, eh, kā viņu vēlmes uztveram nopietni. Uh, Aizvien vairāk uh, darba ņēmēju uh, dodas pār robežām, izmanto mobilitāti, un mums ir jāparūpējas, lai arī uh, tādējādi viņi varētu saglabāt sev pienākošās sociālās garantijas. Mēs ņēmām vērā komisijas ekspertu ieteikumus, arī to pieredzi, kas ir gūta dalību valstīs, un mēs gribam, lai šie it kā tehniskie jautājumi tiktu atbildēti jau pirmajā lasījumā. Kā kolēģi jau minēja, ir atšķirīgi nodarbinātības modeļi, ir eh, tādas profesijas, eh, kas eh, ir jau automātiski saistītas ar lielāku mobilitāti, un tādēļ ir jābūt arī labākai sociālai sistēmai, kas ir pietiekami elastīga, lai ņemt vērā visas šīs atšķirības es uzskatu, ka mēs ar savu darbu esam paveikuši patiešām daudz šajā jomā. Ja mēs runājam par jauniem modeļiem, mums ir jāatrod arī jauni risinājumi, eh, novatorisks atbildes uz šiem jautājumiem kā mēs definēsim šo mājas bāzi, piemēram, cilvēkiem, kas strādā līdz sabiedrībās, varbūt ir jāatrod radoši risinājumi, piemēram, civilās aviācijas uzņēmumiem. Gribēju pateikties par sadarbību, kas norisinājās ļoti veiksmīgi un ceru, ka atrastais risinājums nāks par labu pilnīgi visiem. Protams, mēs eh, vēl atkārtot atgriezīsimies pie koordinācijas jautājuma. Paldies! Un tagad uz vienu minūti Štainruks kundze lūdzu. Paldies! Arī es gribēju no savas puses pateikties referentam, un kā iepriekšējie runātāji, es arī eh, gribu uzslavēt um, regulu, pie kuras tiek strādāts. Uh, Pateicoties vienotajam tirgum, mūsu darba ņēmēji var baudīt daudz privilēģiju, bet bieži vien esošajā likumdošanā, kas attiec uz um, darbu citās valstīs, uh, vēl pastāvēja tādi neveiksmīgi caurumi. Mēs runājam arī par aviāciju. Lidostas bieži vien tiek celtas tādās vietās, uh, lai cilvēki, kas strādā avio kompānijās, varētu uh, E, pakļauties tās valsts sociāla nodrošinājuma sistēmai, kur nodokļi ir viszemākie. Līdz ar to mēs šeit runājam par sociālo dempingu, kas e, bieži vien nāk par ļaunu tieši nodarbinātajiem. Mēs, sociāli demokrāti, gribējām parūpēties par to, lai avio kompānija maksātu nodokļus tur, kur tā atrodas, tajā valstī, kur tā ir reģistrēta. Uh, Protams, mums ir jāsaprot, ka uzņēmumam ir jāuzņem sociālā atbildība un nedrīkst pieļaut sociālo dumpingu sociālā Eiropā. Paldies Štainbrukas kundzei un tagad uz minūti uzstāsies Čarnečka kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Manas eh, politiskās grupas kolēģis ir uh, strādājis pie šī ziņojuma, un tādēļ man ir pienākums viņu atbalstīt. Bet ne tikai tādēļ es atbalstu šo ziņojumu. Tas ir patiešām veiksmīgs, tādēļ var to darīt ar tīru sirdsapziņu. Mums ir ļoti daudz jādara mūsu pilsoņu labā. Uh, bieži vien eh, tie ir tikai liekulīgi apgalvojumi. Mums ir uh, jāveic paties pienākumu gan uzņēmumu, gan pilsoņu labā. Ekonomiskās krīzes apstākļos eh, mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem un, lai varētu aizsargāt strādniekus, mēs nedrīkstam nodarīt kaitējumu uzņēmumos, kuros tie strādā. Paldies Čanēcka kungam un tagad došu vārdu Paškas kungam uz vienu minūti, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai varētu garantēt uh, darba spēka brīvu kustību, vai uh, kaut kas ir noticis ar mikrofonu, vai tā runātājs. Tātad viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai varētu garantēt mobilitāti, ir dalībvalsts sociālo sistēmu koordinācija un harmonizācija. 8, 8, 3 regula un 9, 8, 3 ir atrunājuši šos noteikumus, bet ņemot vērā pēdējo laiku attīstību, protams, ir mainījušies apstākļi, kādos eh, atrodas mūsu strādnieki. Ja mēs runājam par eh, tādu pamatīgu darba procentu vai eh, lielāko darba daļu saskaņā ar 883 un 13.1, domāju, ka šī definīcija iespējams ir pati svarīgākā mūsu pilsoņiem. Protams, mums ir arī labāk jāaizsargā pašnodarbinātie, ja piemēram kādā brīdī viņi kļūst darba nespējīgi vai zaudē darbu Mums ir jāparūpējas, lai arī viņi varētu baudīt sociālo nodrošinājumu, bet, eh, protams, ir jāizvairās no iespējams krāpniecības. Paldies Paškas kungam! Un tagad Obermaier kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāņem vērā, ka globalizācija ir skāras mūs visus, un mēs runājam arī par jaunajiem mobilitātes veidiem, piemēram, avio kompānijas eh, izmanto jaunās priekšrocības, definējot arī mājas bāzes principu, bet mēs nedrīkstam pieļaut to, ka, piemēram, līdz sabiedrībās nodarbinātie kaut kādā veidā cietīs no negodīgas konkurences. Mums ir jārunā arī par eh, tādiem uh, E, sociālajiem e, nodrošinājumiem, kas īsti nav atkarīgi no darba stundu skaita. Kas notiek Austrijā? Austrijā, piemēram, Ehm, bija konkrēts gadījums, uz ko norādīja EKT, ka vienam no Francijas eh, pilsoņiem netika izmaksāts sociālais nodrošinājums, eh, jo viņš strādāja Austrijā. Mums ir jāparūpējas par eh, to, lai nebūtu tāds sociālais turisms, ka uzņēmumi savus filiāls dibina tādās valstīs, kur ir zemāk nodokļi. Paldies Obermaira kungam! Un tagad uz vienu minūti uzstāsies Kristensen kungs. Tak for det, herr formand. Hvis vi... Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Paldies. Ja mēs gribam panākt labi funkcionējušu vienotu tirgu ar brīvu darbu strādājošo apriti un kustību, mums nepārtraukti ir jāstrādā pie likumu atjaunošanas, jo darbiniekiem ir jābūt būt uh, brīviem šajā kustībā Eiropas Savienības valstīs. Ar šiem jaunajiem nosacījumiem jums nav jāatsakās no darba vietas, tāpēc, ka jums nav skaidrs, kāda būs sociālais nodrošinājums. Šie likumi, kas nosaka, kur ir jūsu primārā darba vieta, tas nodrošina jūsu sociālo drošību. Taču, ja 25% laika jūs strādājat savā valstī jūs arī saņemat uh, bezdarba apdrošināšanu tur. Arī runājot par līdzsabiedrību darbiniekiem, ir svarīgi šie jaunie likumi. Mums ir nepieciešama arī skaidri noteikumi nosūtītiem darbiniekiem, un tas šajā gadā arī parādīsies. Paldies! Tagad pāriem pie brīvā mikrofona. Viena minūte. Niklasiks. Paldies, kolēģi! Vēlētos apsveikt doktoru Cabrnoku par viņa spēju apvienot politiskās grupas Tieši šādā veidā mums jāvirzās uz priekšu gadījumos, kad mēs vēlamies palīdzēt pilsoņiem, kas vēlas strādāt dažādās dalību valstīs, neapdraudot savu sociālo drošību. Tieši šādā veidā mums ir jāstrādā, un tieši tāpēc mēs šeit esam. Man ir prieks, ka cilvēki, kas strādā pāri robežām, kaimiņu valstīs, ka viņu rūpes tiek risinātas. Tai nav jābūt arī faktiski kalm, kaimiņu valstīm. Bieži vien cilvēki strādā ļoti attālinātās valstīs. Mēs esam noskatrojuši šo sociālās drošības maksājumu sistēmu līdz sabiedrību darbiniekiem, jo mēs definējam to, kas ir mājas bāze. Tas palīdzēs vienkāršot visu sistēmu un arī ļaus darba devējiem labāk parūpēties par saviem darbiniekiem. Paldies! Česarīgs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dalību valstu likumdošana pēdējo desmit gadu laikā ir ļoti mainīsies. Mainīsies arī strādājošo uzvedība. Cilvēki strādā pāri robežām, strādā citās valstīs. Ir kompānijas un firmas, kura ekonomiskā darbība aptver daudzas dalību valstis. Taču tas nav krīzes rezultāts. Šīs pārmaiņas saistās ar seismisko novirzi darba tirgū, un tāpēc ir jāatjauno likumi, lai tie atbilstu situācijai, kas nodrošina gan strādājošo, gan uzņēmēju intereses. Pārmaiņas dalību valstu likumdošanā, kas saistās ar sociālo drošību krīzes apstākļos, arī palielinātā mobilitāte Eiropas Savienībā un jaunu darba vietu parādīšanās prasīs tālākas izmaiņas. Un tieši tāpēc mums ir jādomā par elastīgāku pieeju sociālās drošības sistēmas koordinēšanai, lai tā nebūtu jāmainīga pa dažiem gadiem. Paldies! Lesvaks un dzēj. Un tagad runās Plinkvičs kundze. Paldies! Blinkevičots kundze, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentam, it sevišķi tādēļ, ka viņš runā par sociālā nodrošinājuma sistēmas grozījumiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski tieši dalību valstīm. Man paprātam ir arī eh, tie grozījumi, kas ir domāti, lai varētu uzlabot eh, darba spēku mobilitāti. Ja, piemēram, kāds pašnodarbinātais eh, strādā vienā dalību valstī, protams, viņam ir iespēja saņemt arī sociālos pabalstus un ja viņš dodas uz citu dalību valstu un tur pēkšņi zaudē šīs privilēģijas, tas vienkārši nav pieņemams tādā Eiropā, kas sev uzskata par iecietīgu un demokrātisku. EKT sprieda, ka ja cilvēki, kas ir bezdarbnieki, dodas uz citu Eiropas Savienības dalību valsti un tur meklē darbu, arī viņi var saņemt sociālo nodrošinājumu. It sevišķi, ja e, šis cilvēks ir maksājis sociālās iemaksas. Paldies, Blinkevičots kundzei, runātāji tiek pārtraukta. Un tagad Basesku kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es atbalstu grozījumus runājot par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu jo šādā veidā mēs nostiprinām juridisko skaidrību, atbalstu arī to, ka tiek ņemtas vērā izmaiņas, kas notikušas nacionālā likumdošanā, un arī izmaiņas mobilitātei, kādu mēs redzam. Ir ļoti svarīgi nodrošināt darba spēka brīvu kustību visiem pilsoņiem. Rumāņu un bulgāru darbiniekus tas skar īpaši. Uh, jo viņiem tiek piestādīts lielākas prasības darba tirgū, kas jau ir ļoti konkrētspējīgs. Vienkāršošana arī ir nepieciešamas īpaši runājot par bezdarbnieku pabalstiem, lai aizsargātu mūsu pilsoņu tiesības. Šajā ziņā gribētu uzsvērt kā ārkārtīgi svarīgi ir 65. pāntā izdarītās izmaiņas, kas uzlabos esošo likumu īstenošanas iespējas, ņemot vēro reālo situāciju. Paldies! Masenkungs. Paldies! harmonizācija, runājot par sociālās drošības sistēmām, protams, nenozīmē pašu pabalstu sistēmas harmonizēšanu, bet uh, pieeju šīm sistēmām no pilsoņu puses. Tas nozīmē, ka daudz sociālās drošības prasītāji brauks uz tām valstīm, kur sistēmas ir devīgākas. Lielbritānijā 5 miljoni cilvēki gaida pabalstu mājas iegādēji, bet daudz kur 50% mājokļu tiek atvēlēti cilvēkiem, kas nekad nav dzīvojuši Lielbritānijā un tikai nesen ieradušies tur. Uh, Viņi saņem arī dažādas pabalsts. Protams, Anglijas bezpajumtnieki nebrauks uz citām Eiropas Savienības valstīm, lai gūtu tur pabalstus. Šie pabalsti būs daudz mazāku. Cilvēkiem nevajadzētu Lielbritānijā iegūt dažādus pabalstus, pirms viņi nav nomaksājuši nodokļus pietiekami ilgu laiku. Paldies! Tagad Lubenkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi! Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka mēs vienkāršojam šos priekšlikumus. Mēs būsim elastīgāki, vienkāršāki savā pieejā visiem šiem likumdošanas aspektiem Eiropas līmenī, lai panāktu to, ka viss šis process norit pēc iespējas gludāk un apmierinātu mūsu iedzīvotāju vajadzības. Uzskatu, ka koordinācija sociālās drošības sistēmās ne būs tikai viens solis pareizajā virzienā laikā, kad mūsu darbiniekiem ir nepieciešama palīdzība. Regula no 2004. gada ir jāatjauno, ņemot vērā jauno realitāti Nepieciešams arī pacensties nacionālā līmenī valdībām vajadzētu panākt to, lai sociālās drošības sistēmas strādā pareizi un labi un sadarbojas šajos jautājumos ar Eiropas institūcijām, tādā veidā veicinot cilvēkiem strādāt dažādās dalības, dalību valstīs. Paldies! Flesikovs kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Kolēģi, mērķis šai regulai sociālās drošības sistēmu koordinēšanai ir modernizēt mūsu likumdošanu. Sabiedrība mainās, un atbildot uz šīm maiņām, arī mēs iesakam izmaiņas runājot par šiem jautājumiem. Ja cilvēks strādā divās vai cit, vairāk dalību valstīs, tad definīcija par to, kur norit viņu ievērojama darba daļa, attiecas arī uz cilvēkiem, kas strādā pie vairākiem darba devējiem. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums runājot par tiem cilvēkiem, kas ir ļoti mobīli, pašnodarbinātajiem ir jāgūst pabalsti, ņemot vērā attiecīgās dalību valsts likumdošanai un atgriežoties savā dzīves vietā, viņiem ir jābūt iespējami iegūt arī darbu. Paldies, Flesikos kundzei! Roms kungs. Eiropas parlamentā. Vienalga par kādu jautājumu mēs runājam, visi ceļi ved uz vienu vietu. Tālāk prom uz ekonomisko integrāciju. Agrākajās dienās Eiropas kopienā tika runāts par darba spēka brīvu kustību un iespējas strādāt citās valstīs. Ja darba tur nebija, tad cilvēki varēja atgriezties atpakaļ. Tagad mēs runājam par prasītāju brīvu kustību, un tas atstāja sliktu iespaidu uz, uz uzņēmumiem. Tas motivē nevis cilvēks, bet politisks mērķis tas maksimizē cilvēku kustību, lai sagrautu nacionālo identitāti. Runājot par ziņotāju vārdu, bez šādas koordinācijas pastāvēs iespēja, ka cilvēku kustība nebūs iespējama. Šie pasākumi netiek plānoti, atsaucoties uz pašnodarbināto iespējām strādāt citur, bet mēs veidojam pieprasījumu šādai nepieciešamībai. Paldies! Paldies Bronskungam. Aicināšu izteikties Lāslo Andoru komisāru. Paldies priekšsēdētāji. Šodien apspriežamais priekšlikums pamatojas uz spēkā esošiem tiesību aktiem, bet uzlabo tos, garantējot dažādus pabalstus strādājošiem, kas pārvietojas starp dalību valstīm. Protams, ka ir vēl daudz neatbildētu jautājumu, uz kuriem jārod praktiski risinājumi konstruktīvā atmosfērā. Daudzi runātāji atsaucās uz citām direktīvām, piemēram, uz strādājošo nosūtīšanas direktīvu. Eh, šīs atsaucas bija gluži vietā. Eh, taču jābūt ļoti piesardzīgiem runājot par dažādiem delikātiem jautājumiem, tādu kā dzīvojumā platība un sociālajie pabalsti. Kopumā šodien apspriežamais priekšlikums ir pirmais solis, lai varētu tehniski risināt efektīvu sociālo koordināciju. Um, lai padarītu to par realitāti un lai pilsoņi to izjustu ikdienas dzīvē. Komisija ir priecīga par to, ka parlaments un padome ir raduši vienošanos, un mēs e, ceram, ka tiešām šis priekšlikums tiks pieņemts pirmajā lasīmā. Paldies komisāru kungam, un tagad aicināšu izteikties referentu, kurš divas e, minūtes teiks nobeigumu vārdu. Cabrinoh kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, Pavisam īsi gribētu pateikties visiem kolēģiem par atbalstu. Paldies komisijai un padomei. Kā jūs dzirdējāt šajās debatēs, visi ir par to, lai šīs izmaiņas tiktu veiktas. Tās nav tikai tehniskas, tās ir arī politiskas izmaiņas. Šis priekšlikums īsteno tādas pamat brīvības kā brīvu strādājošo pārvietošanos, brīvu kapitālu pārvietošanos, arī brīvu pašnodarbināto pārvietošanos iekšējā tirgu. Priekšlikums vienkāršo un paskaidro noteikumus, padarot tos vieglāk saprotamus. Mēs vēlamies izveidot tiesību aktu ietvaru arī uzņēmējiem. Mēs nevēlamies uzkraut viņiem lielāku birokrātijas slogu. Gribētu uzsvērt, ka uh, Jaunie priekšlikumi paredz, ka dalību valstu prerogatīvas sociālajā jomā netiek apdraudētas. Šis priekšlikums nekādā veidā neap draudēs dalību valstu budžetus, un tāpat arī tas neradīs nevajadzīgas cerības. Tas palīdzēs ieviest līdzsvaru starp darba devēju un darba ņēmēju tiesībām. Šis priekšlikums līdz ar to atbalsta Eiropas Savienības pamata principus. Paldies, paldies Cabrnoh kungam. Jaslovetskas kundze, vai jūs vēlējāties izteikties? For the next time. So that's why I. Ah, you are anticipating, you want. Ah, jūs vēlties piedalīties nākamajās debatēs? Anticipācija, protams, ir ļoti laba īpašība. Mēs pieņemsim zināšanai, ka jūs vēlaties piedalīties nākamajās debatēs par nākamo jautājumu. Pues, um, debate, Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Par Cabrinoha ziņojumu balsosim šodien pat vēlāk pulksten 11.30. Tagad izsludinu nelielu pārtraukumu. Divu minūšu pārtraukums.